at the end of the day would be very small and miniature uh, in the overall EU eh, eh, context. So we will uh, look at this uh, report and certainly if we can be supportive we will be quite happy to do so. Grazie James e ora Martin Hoschler ha chiesto la parola. Martin. Ja, ich kann mich im Wesentlichen meinen Vorrednern anschließen. Wir danken dem Berichterstatter für seinen Bericht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 And therefore, also on this point, Mr. Chairman, uh, the Commission uh, needs to be uh, taking a, a reservation. Thank you. Bene. Molto bene, Lars Urgard. Mi pare che siano stati dati molti aggiornamenti. Onorevole Alves, a te la parola. Luís Paulo. Gostaria de dizer-vos o seguinte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 that, in other words, the CAP has become too complicated, too, too bureaucratic, and thereby imposes too great a burden, an unnecessary burden of red tape and bureaucracy on the agriculture, partnership, uh, on the agriculture sector. Uh, thank you. Grazie a te Richard, credo che ci siano spunti molto interessanti. Gli iscritti a parlare sono diversi, iniziamo dall'onorevole Schmidt.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 Sorry, I didn't hear my name. Thank you. Um, godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi! Es arī vēlētos apsveikt ziņotāju ar ļoti rūpīgo un veiksmīgo iedziļināšanos eh, ļoti sarežģītajā eh, kontro, ļoti sarežģītajos kontrolas un procedūras mehānismos, kas pavada kopējo lauksaimniecības politiku. Visvairāk no, no izvirzītajiem sešiem principiem es apsveicu nepieciešamību eh, padarīt kopējo lauksaimniecības politiku vienkāršāku, pāredzamāku un līdzsvarotāk. Bet es vēl pievienot vēl vienu principu, kas ir ļoti svarīgs jaunajām dalībvalstīm kopējo lauksainiecības politiku taisnīgāk. Es tāpat arī atbalstu ziņotāju centienus iezīmēt uh, kopējās lauksainiecības politikā šāda saprises attiecībā uz konkrētiem politikas elementiem. It īpaši um, es uh, runāju par 20. punktā izteikto uh, um, ierosinājumu that the future single payment should be based on a simplified flat rate basic support system based on uniform payments in order to make the cap simpler, fairer and more transparent. Uh, es arī uzskatu, ka rezolūcijas projektā šis taisnīguma un vienotā tirgus konkurences nekropļošanas princips būtu vēl tālāk nostiprināms, un tāpēc es piedāvāšu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 inconsistent and should be reconsidered, especially for new member states where it is established in the year 2003. Thank you. Mulțumesc și eu, uh, domnule Tarabella. Aveți cuvântul. Et à mon tour, je, je voulais saluer la, la performance du,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 šodien, kas uzteica un atzinīgi novērtēja ziņojumu. Mēs visi apzināmies un saprotam, cik sarežģīta, daudzpusīga un nevienlīdzīga un nevienāda ir lauksaimniecības nozare tik lielā platībā, kāda ir Eiropas Savienība. Ar visām klimatiskām un cita veida atšķirībām. Man ziņojumā sevišķi patika centieni un ļoti precīzi pat formulējumi mēģināt sašķirot visus tos regulējumus, kurus mēs jau lietojam, kurus gribam uzlabot, gribam saglabāt vai atteikties no viņiem. Es gribētu uzsvērt vēl vienu lietas pusi. Eiropas Savienība šodien sastāv no vecajām dalību valstīm un jaunām dalību valstīm. Un tas, ko vecās dalību valstis savā ilgajā pastāvēšanas laikā ir ieviesušas, tas jaunajām dalību valstīm tagad jāievieš ļoti ātri. Latvija ir iesniegusi astoņus priekšlikumus, kā vienkāršot, nezaudējot kvalitāti, vienoto lauksaimniecības politiku. Un esmu gandarīts par to, ka divi no šiem priekšlikumiem faktiski jau ir atzinīgi novērtēti, pārējie vēl tiek vērtēti. Man liekas, ka tagad, kad stājies spēkā Lisabonas līgums un jaunā mūsu paša uzvedība, es te domāju, Eiropas komitejas un nu, parlamentas komitejas un Eiropas komisijas sadarbība pret tiem priekšlikumiem, kas nāk no vietām, ir jātiecas vēl daudz uzmanīgāk nekā tas bija agrāk. Domāju, ka varētu nedaudz pārskatīt veselu virkni tādu regulējumu, kuri attiecās uz nelielu skaitu dalību valstu. Un šos regulējumus vai nu svītrot, vai atstāt pašu dalību valstu ziņā. Tagad, tiekoties ar vēlētājiem, zemnieki bieži man saka, jūsu tā regulēšana, un jūs tur visi izskatāties tā, kā tāds vecs koks, kas aug mežā un viss ar sūnām apauzis. Noplēšiet tās sūnas nost, koks augs ātrāk. Es domāju, ka šajos veču izteikumos ir diezgan daudz arī taisnības, ko vajadzētu ņemt vērā. Katrā ziņā mēs Latvijā lauksaimnieki atzinīgi, atzinīgi novērtējam to, kas tiek darīts, lai šos procesus vienkāršotu, lai likumi būtu precīzāk un viennozīmāk saprotami, lai vecie, kas vairs nekalpo progresam, tiktu atcelti un jaunie tiktu ievesti tikai tad, kad tas ir ļoti nepieciešams. Atkārtoju vēlreiz, manuprāt, atstājot arī lielāku teikšanu pašam dalību valstīm. Katrā ziņā es no ziņotāja jūtu tādus centienus un ļoti atzinīgi šo ziņojumu novērtēju. Paldies!